Ich danke Ihnen. Paldies. Liebe Kolleginnen un Dārgie kolēģi, pēc divām nedēļām Baltkrievijā notiks parlamenta vēlēšanas, un, protams, Eiropas parlaments jau ilgāku brīdi ļoti uzmanīgi seko notikumiem šajā valstī un mēs esam nobažījušies par to, kas tur notiek, esam vērojuši cilvēktiesību pārkāpumus, tiesiskuma un demokrātisko vērtību pārkāpumus, kas joprojām turpinās. Un ir vairāki gadījumi, kas man patiešām sagādā lielas bažas, proti vairāk opozīcijas politiķi vairs nedrīkst atstāt valsti, tāpat arī cilvēktiesību aktīvisti. Ņemot vērā uh, Eh, VDK, eh, jeb drošības dienesta pilnvaras eh, tika panākts arī tas, ka no valsts tika izraidīts Zviedrijas vēstnieks. Parlaments pieprasa, lai valsts diktators beidzot ievies nepieciešamās reformas un uzsāktu politisko pārmaiņu kursu. Es gribēju teikt, ka mums ir nekavējoties jāpieprasa visu politisko ieslodzīto atbrīvošanu un pilnīga rehabilitācija. Ales Bialicki, Mikalais Statkevičs, Pāvels Zeverīnets. Zērija Kavaļenka, Dmitrija Daškevičs un citi politiskie ieslodzītie joprojām atrodas cietumā. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Dāmas un kungi, es tagad to saku, jo visiem šiem cilvēkiem ir jābūt drošiem, ka Eiropas parlaments viņus neaizmirsīs un neignorēs. Ir institūcija, kas cīnās par viņu tiesībām, un tā ir Eiropas parlaments. Mums ir jāpieprasa, lai tuvojošamies parlamentu vēlēšanās tiktu ievēloti visi starptautiskie standarti un lai visi ECO uh, novērotāji varētu pildīt savus uzdevumus lai, viņš, lai viņus neviens nekavētu. Es gribēju eh, jums pastāstīt, ka 30. augustā nosūtīja vēstuli arī Rep Gambijas republikas prezidentam Jamehkungam, eh, jo tika sodīta ar nāvi deviņi cilvēki. 25 gadus Gambijā uh, valdīja nāves soda moratorijas, un, uh, protams, ka Gambijai šie starptautiskie noteikumi ir jāievēro. Es pieprasīju, lai Gambijas prezidents atkal ieviestu nāves soda moratoriju. Valsts Eh, kas, eh, kurā tiesneši var eh, spriest par cilvēka tālāk dzīvošanu vai nāvi, nekādā ziņā nav uzskatām par tiesisku, un mēs šeit nerunājam par tiesiskumu, bet gan par atriebību. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta vārdā es jau esmu uh, Uh, uzrakstīs rakstisku apsveikumu mūsu kādreizējiem kolēģim un vicepriekšsēdētājiem Stavrosam Lambrinīdim, un tagad to gribēju paust arī mūstiski. Es gribēju viņu apsveikt ar stāšanos jaunajā amatā. Viņš ir kļūst par Eiropas Savienības īpašo cilvēktiesību sūtni. Jūs, protams, eh, Lambrinīdis kungu visu eh, pazīstat pietiekami labi, nevien tādēļ, ka viņš tik labi vadīja balsojums Eiropas parlamentā. Jūs eh, pazīstat viņu pateicoties viņa zināšanām, viņa prasmēm, eh, viņš eh, ir jurists pēc izglītības, un es domāju, ka viņš eh, ir īstais cilvēks īstajā vietā, un jūs ar saviem aplausiem to arī apstiprinājāt. Un līdz ar to mēs varam saprast, ka Lambrinidis kungs varēs rēķināties ar mūsu atbalstu. Kipras varas iestādes mums ir pastāstījuši, ka ar 2012. gada 1. septembri Sofoklis Sofoklijus eh, turpinās darboties Eiropas parlamentā.